Hey. So, going to start. Kolēģi, mums ir jāsāk, jāatsāk sēde, un pirmais eh, punkts pēcpusdienas sēdē ir kopējās debats. Jā, varam uzskatīt, ka vēl turpinās rīt sēde, eh, vai arī jāiedzer vairāk kafējas, bet šeit ir runa par kopīgiem debatiem par Eh, budžeta izpildi. Tie ir punkti darba kārtībā no 23 līdz 28. Skatos referentus, bet pirms tam pāris punkti, ko, eh, ko, par tiem, kur esmu referents attiecībā uz izpildi. Mēs sniedzam atzinumu par eh, izpildi klimā, envi un santē ģenerāldirekcijās. direkcijās tāpat EFSA, EKA, EMA, un tas attiecas uz 2018. gadu, jo izpildi tiek apstiprināti divus gadus vienmēr vēlāk, un es vēlējos norādīt, manuprāt, pāris būtiskus punktus. Pirmkārt, jāpasvītro, ka revīzijas palāta ir validējusi. 18. gada pārskats visām Eiropas Savienības aģentūrām, manas nosauktajām, uzskatot, ka šie pārskati ir pareizi, un tad tas būtu vērā ņemams aspekts. Un regulāri tiek prasīts, lai mūsu atbildībā esošās aģentūras vairāk sadarbotos, kas nozīmētu rīkoties konsekventāk, ātrāk un labāk taupīt nodokļu maksātāju naudu. Šis ir svarīgs vēstījums, un Viens no piemēriem ir tāds, ka MFSA un SDC ir strādājušas kopā pie antibiotiku rezistences jautājumiem, citas aģentūras sadarbojušās jautājumos, kas saistām ar dzīvnieku eksperimentiem. Tāpat jāpasvītro. Tas, ka pieaugot prasībām, budžets nevienmēr pieaug, un aģentūras norāda, ka vajadzēs samazināt vai uh, anulēt vairākas aktivitātes, kurām finansēm pietrūk, kas ir pretrunā ar mums piešķirto mandātu un ar mūsu prasībām. Tāpēc pasvītroju to, ka ir jāparedz adekvāts budžets, un mums lielā mērā tas izdevās runājot par 20. gada budžetu. Par aģentūrām runājot, es aicinu apstiprināt eh, uh, izpildu visām aģentūrām 18. gadam. Tālāk par komisiju runājot un mm, konkrētāk par klimata ģenerāldirekciju pasvītrot, manuprāt, būtisku un satraucošu punktu, kur sakarā es gribētu dzirdēt arī eh, šīs ģenerāla direkcijas viedokli kas skar DS sistēmas riskus, jo šī rezerve pastāv kopš 2010. gada. Ir bijuši mēģinājumi atrisināt šī tirgus dažādās eh, digitālos un cita rakstura problēmas. Un eh, runājot par Green Deal priekšlikumu, vajadzēs tā vai citādi eh, reformēt oglekļu tirgu, kas būtu vēl jo svarīgāk Eiropas klimata politikai, un mēs nevaram uzņemties tā risku, ka tik nozīmīgs tirgus sas, eh, ir apdraudēts dēļ informat, informātiska raksturā problēmām. Nākošā problēma skar e, tā saucamo climate mainstreaming, jeb atskaitīšanos par klimatu. Tas ir arī ļoti svarīgi nākotnē, pat ja mēs runājam par pagātni, jo pagātni mēs mainīt nevaram. Svarīgi ir tas, ka budžeta pozīcijām ir jābūt pietiekami precīzām, lai redzētu, kas mainās, kas nemainās. Šobrīd tā tas nav Mēs no parlamenta puses kopā ar budžetu komiteju pie tā strādāsim, un viena no saistībām Grīndīls sakarā ir tuvināt eh, darbu Parīzes eh, vienošanās prasībām, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai viss Eiropas politikas būtu saskanīgs. Mēs nevaram samierināties ar to, kā ir eh, Eh, kaut kādi globāli skaitļi, kuros ir iesaistītas visdažādākās lietas, bet pietrūkst eh, caurskatāmības par to, kas īsti ir kas. Un būtiski ir saņemt no komisijas dokumentus, kuras, kuri dos iespēju gan mūsu, gan budžeta, gan citām komitejām parlamentā izvērtēt atbilstību Parīzes nolīgumam, kas atbilst, kas nē, un klimat, eh, tas attiecās gan uz klimatu, gan uz bioloģisko daudzveidību, eh, par kuru mēs tikko runājām ar Eiropas investīciju banku, un arī kas izskanēja balsojumā. Lūk, šie divi punkti, manuprāt, ir būtiski, jo mēs nevaram turpināt strādāt ar ne nodrošinātu oglekļa tirgu un budžeta klimatu, kurš ir neprecīzs. Un tagad mēs varam pāriet pie ātrām debatēm. Es aicinu apstiprināt uh, budžeta izpildi, un tāpēc tagad dodēnu referentiem šī dosies sakarā un sāksim ar Staņislavus Polčaku no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētājs! Runājot par šo priekšlikumu. Es pievienojos e, tam, kā tiek apstiprināta budžeta izpildi komisijai pār 2018. gadu, kā arī piecām decentralizētām aģentūrām. Jāsaka, ka varam būs, būt kopumā apmierināti ar to, kā komisija ir finansējumu izmantojusi, tomēr pastāv vēl zinām manevriešanas iespēja, lai darbu uzlabotu un nosaukšu dažus piemērus. Par NV ģenerāla direkciju pasvītroju, ka it īpaši live programmā bija di, e, vairākas prasības finansējumam divas reizes lielākas nekā 17. gadā un tāpat laif programmas sakarā. Stāvoklis ir nedaudz uh, saspringts. Šķiet, ka ģenerāla direkcija vajadzētu nedaudz pārskatīt savu darbu organizāciju un pieņemt apsvērumus, kas ļautu uzlabot viņu darbību par klimata ģenerāldirekciju, kuru jūs nosaucāt, un es pilnībā jums piekrītu. Teikšu tagad dažus vārdus par Santēģe ģenerāldirekciju. Šajā gadījumā jānovērtē ir tas, ka aprieķina kļūda nepārsniedz 2%. Līdz ar to šī kļūda nav pa, eh, milzīga, vienlaicīgi revīzija palāta konstatē finansējumu pareizi izmantošanu vairāk nekā 98% gadījumu. Tomēr no otras puses eh, saulaicīgi nav veikta vesela rinda maksājumu no šīs ģenerāla direkcijas puses un vajadzētu šeit darbu uzmanot. Un tagad dažas piezīmes pār aģentūru darbu par kurām mēs arī runājam šajās debatēs. Runājot par vidas aģentūru, pasvītrošu, ka šī aģentūra ir ar ļoti lielu paneiropeisku lomu, jo tā nodarbojas arī ar sadarbību ar trešajām valstīm. Tomēr aģentūras administrācijas padomi konstatē, ka aģentūrai trūkst līdzekļu, ko jūs arī priekšsēdētāji pasvītrojāt. Un kā aģentūras e, rieģēšanas kapacitāte mazinās attiecībā uz tiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies, tāpēc es pievienojos aicinājumam mūsu ko parlamentu komitejai atbalstīt finanšu līdzekļu palielinājumu šai aģentūrai. Šāda garantija eh, būtu nepieciešama visām aģentūrām. Mēs uzdodam šīm aģentūrām aizvien vairāk pienākumu un misiju, bet finansējums paliek iepriekšējais. Tālāk, runājot par veselības aģentūru Zāļu aģentūra. Mītne svieta ir pārcelta no Londonas uz Amsterdamu, un tas bija 18. gada svarīgais uzdevums. Vienlaicīgi tas ietekmēja aģentūras darbu, bet, manuprāt, Šī pārcelšanās noritēja gludi, pat ja atsevišķi amati vēl aizvien un atsevišķas funkcijas netiek izpildītas, atsevišķi amati nav atjaunoti vai turpināti pēc pārcelšanās. Tāpat aģentūra saskars ar Brexit ietekmi, un tas ir redzams arī zāļu aģentūras gadījumā. Domāju, ka Svarīgi ir to pasvītrot un vienlaicīgi ir izpildīt tādas prasības kā caurskatāmība, kompetence, un es šajā sakarā iesniegšu dažus nelielus grozījumus atzinumu sakarā, bet, kā jau es sacīju, atkārtoju, Es pilnībā pievienojos jūsu atzinumam apstiprināt budžeta izpildu aģentūrām un komisijai. Paldies! Tālāk. Es sociāldemokrātu vārdā deputāta Veno. Paldies, priekšsēdētājs, turpināšu slovāku valodā. Sociāldemokrātu grupas izpratnē šo aģentūru darbā efektivitāte ir pietiekamā līmenī. Resursi ir pārvaldīti pienācīgā veidā visos gadījumos un ņemot vērā pieaugošo darba slodzi šajās aģentūrās. Darba, tās darba apjā, apjoms pieaug, bet finansējums ne. Tāpēc mēs aicinām uh, piešķirt pietiekamu finansējumu. Runājot par budžeta jautājumiem, ir jākoncentrējas uz aģentūra darba pievienoto vērtību. Tā izskaitā tajā atbalstā, ko aģentūra sniedz citām aģentūrām to darbs ir jākomunicē pietiekamā veidā, un arī 18. gadā mēs redzējām lielāku ietekmi sociālajos mēdījos, kas ir laba vēsts, ņemot vērā kontekstu. Caurskatāmība ir viens no pamatprincipiem šo aģentūru darbā, un mēs apsveicam to faktu, ka nopietnu problēmu nebija, un mēs turpināsim strādāt pie caurskatāmības. Vēlos pateikties un uz, jums un uzsvērt vēlreiz to, ka visās aģentūrās ir ievērots eh, paritāts princips, un atsevišķās ir pat vairāk strād, nodarbināto sieviešu. Pār paritātu runājot. Uh, jāuzdod jautājums, vai ir nodarbināts pietiekams vīriešu skaits. Un mūsu uh, frakcija nāks klajā ar atsevišķiem priekšlikumiem, un 2020. gadam viens no maniem priekšlikumiem ir ņemts vērā attiecībā uz resursu palielinošanu Eiropas vidas aģentūrai ap 3 miljoniem, kas dod iespēju palielināt arī darbinieku skaitu. Tāpat vajadzētu rīkoties citu aģentūru sakarā. Un pēc mūsu rīcībā esošās informācijas mēs varam piešķ, piekrītam apstiprināt budžeta izpildi un pieprasīt papildu resursus šīm aģentūrām uz nākošo gadu. Un tas pats attiecas arī uz budžeta komiteju. Paldies, priekšsēdētāji! New, no speaker, for the green... Eh, no zaļajiem. Nākošais runātājs. For the draft opinion. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi! Paldies par šiem atzinuma uzmetumiem. Un tā tad ir jāapstiprina budžeta izpilde, bet ir jāparūpējas, lai nodokļu maksātāja nauda netiktu uh, izsaimniekota. Mēs iesniegsim arī vairākus grozījumus. Ja mēs runājam par komisiju, mēs nesam pieminējuši 20% klimata mērķiem Un kā tad parūpēties, ka šis mērķis tiks uh, sasniegts? Mums ir nepieciešams pietiekam daudz budžeta, lai varētu šos izaicinājumus pievārēt. Es gribētu patiešām palūk komisijai par to parūpēties. Ļoti īsti pieskaršos aģentūrām. Mēs vakardien tikāmies ar Hansenu kungu no EKAS. Uh, Viņš ļoti labi ilustrēja aģentūras veicamos uzdevumus, un viņš teica, ka viņam tagad ir daudz vairāk pārbaužu jāveic. EKA patiešām uzņems lielu atbildību, garantējot patērētāju un darba ņēmēju drošību. Viņi ir visai sarežģītā situācijā tiek finansēti pateicoties nodavām, bet ir neiespējams prognozēt, cik daudz naudas tad la gada laikā varēs um, iekasēt, un tādēļ ir arī grūti plānot, cik darbinieks tad ir iespējams pieņemt darbā. Varbūt, ka tomēr vajadzētu atvēlēt atsevišķu budžeta pozīciju ekai un nodavas, uh, tad varētu ieplūst ES budžetā. Un, ja ir konstatēti kādi e, pārkāpumi, tad ir jāmaksā augstāks nodevs, un, ja, piemēram, visi savu darbu izdarītu labi, nu, tad aģentūrai nevajadzētu arī tik e, daudz darba veikt. Ja runājam par EHSA Tiekoties ar saviem vēlētājiem, eh, daudzi no tiem pauda bažas par eh, pārtiks nekaitīgumu, un EFSAI ir patiešām milzīgi pienākumi rūpējoties par mūsu pārtikas drošību veicot eh, neatkarīgus vērtējumus, gatavojot ziņojumus un Bija arī divu gadu tā sauktais um, dzēsēšanas uh, periods. Mēs runājam par finanšu slieksni 25% apmērā, un ja jūs saņemat mazāk finansējuma, jūs tik un tā uzskata par neatkarīgu ekspertu. Es uh, domāju, ka tas nav pareizais um, rīcības veids. 50% no ekspertiem darba grupā, kas sniedz atzinumus, eh, bija saistīti ar uzņēmumiem, eh, piemēram, izma kas izmantoja arī eh, šos gēnus, ģēmo. Mums ir patiešām jāparūpējas par pilnīgu objektivitāti un nevar būt tādu finanšu um, interešu šeit. Ja runājam par EMA, viņiem eh, patiešām ir eh, tāds eh, grūts sloks, izsaka viņiem līdzjūtību, sakarā ar Brexit viņiem vajag pārcelties, tā ir mm, Eiropas zāļu aģentūra. Un, jā, mēs redzam arī šeit zināms finanšu intereses klīniskā pētījuma rezultāti tika darīti zinām pirms kāda gada. Un farmācijas uzņēmumi teica, mums visa informācija nav jādara zināma, un viņiem tieši tādēļ ir nepieciešams vairāk atbalsts no komisijas, lai būtu arī vairāk caurskatāmības Eiropas slimību prevencijas un kontrolas centrs. Mm 96% no uh, valdes locekļiem nav aizpildījuši uh, interešu konflikta deklarācijas. Domāju, ka nu, te nav ilgi vairs jākavējas. Mēs runājam arī par EEA. Eh, šai aģentūrai esmu kontaktpersona, tā rūpēs par vidi, par vides saglabāšanu Eiropā. Viņiem ir jāapstrādā ļoti daudz informācijas, un man ir patiešām nu, kādi trīs, kādas trīs, četras dienas nepieciešamas, varbūt tās atvēlēšu tagad Ziemassvētku brīvdienās, lai iepazītos ar visām Eiropas vides aģentūras uh, darba jomām. Viņi apkopo tik šausmīgi daudz datu. Uh, un eh, viņi ir spēlējuši ārkārtīgi nozīmīgu lomu un ir uzņēmušies daudz pienākumu, daudz vairāk pienākumu nekā iepriekšējā sasaukumā. Mums ir jādomā arī par nākamo DFS, ko tur atvēlēsim EEA. Un direktors teica, ka viņi jau prognozē samazinājumus budžetā, kas atvēlēts personālam. Nu, vai tad viņi varēs savu darbu padarīt godam, ja būs mazāk darbinieku un vairāk pienākumu? Es ceru, ka mēs cīnīsimies. Eh, par pietiekami labu budžetu šai aģentūrai. Ar prieku gaidu turpmāko sadarbību, strādāju pie grozījumiem, un tad arī atzinums galu galā būs gatavs. Paldies! Paldies! Vai kāds cits vēl vēlas runāt? Nē? Tad tagad došu vārdu komisijai. Nu, klimāts, envi un santē tādā sajauktā kārtībā, kā jūs vēlties. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu no klimata rīcības ģenerāla direkcijas. Mēs augstu vērtējam jūsu lēmumu uh, lemt par izpildi, budžeta izpildi komisijai un attiecīgajām aģentūrām. Visi ir informēti, ka šī joma ir ļoti būtiska. Mums jādomā arī par Eiropas oglekļa tirgu un 80 miljārdu eiro šeit ir aplēstās izmaksas, un tagad arī cena ir pieaugusi par ogakli ļoti ievērojami. šis mehānisms darbojas līdzīgi bankai, nu vai uh, akciju biržai. Tā ir ārkārtīgi sarežģīta sistēma. Es, protams, eh, varu ilgi stāstīt, kā mēs mēģinām šo sistēmu pārvaldīt, administrēt. Bija arī rīcības plāns, kas tika pilnībā īstenots. Vajadzēja veikt arī jaunu riska izvērtējumu, mēs to paveicām pērnā gada beigās, šī gada sākumā, un tas notiks saskaņā ar uh, visjaunākajiem standartiem. Un mēs uh, eh, secinājām, ka IT drošības standarti vēl par 100% nav uh, izpildīti. Bija arī nu, zināmi tādi izaicinājumi ar inventāru, mums vajadzēja arī pārcelt tos drošākām ēkām, bija arī, piemēram, zināms problēmas ar programmatūru, Mums ir jāatrisina šie samilzušie jautājumi, un arī ar citām ģenerāla direkcijām ir jāsadarbojas, kā arī citiem komisijas dienestiem. Tas ir, svarīgi, tas ir svarīgs instruments visai komisijai. Tas arī uh, rada līdzekļus. Tātad e tā DTS uh, šīs atļaujas tiek pārdotas uh, un mēs varam pēc tam iegūtos līdzekļus izmantot inovācijām, izpētēji. Tie ir līdzekļi, kas mums tik akūti ir vajadzīgi, lai varētu investēt klimata uh, pārmaiņas mīkstinošos pasākumos. Ja mēs vēlamies pāriet līdz 2050. gadam uz klimata neitrālu tautsaimniecību sabiedrību, mēs nevaram pārāk ilgi tagad kavēties. Mēs domājam arī par citiem pārvaldības modeļiem un variantiem. Pārāk daudz par to vēl nevar tagad atklāt. Mēs patiešām apzināmies, ka ir uh, liels problēmas. Nezinu, vai tas būtu jāiekļaut 2019. gada igada ziņojumā, bet mēs jums noteikti stāstīsim par uh, evolūciju un ļoti labi apzināmies, cik svarīgs un nopietns ir šis jautājums. Klimats, klimata politika. Ļoti jauki, ka Life programmai tika piešķirts papildus 10 miljoni eiro. Tas ir ļoti noderīgi. Mēs šo naudu izmantosim ļoti, ļoti uzmanīgi, rūpīgi. Uh, lai eh, varētu arī sagatavoties eh, zaļajam kursam, kas ir galvenā jaunās komisijas prioritāte. Es domāju, ka ka man nav lieki jāatkārto šeit skaitļi. Mēs neesam guvuši no nu simtprocentīgas panākumus, bet esam paveikuši daudz un mēs vēlamies uh, uz nākamo DFS panākt uh, nu, jau 25% robežu un jābūt noteikti stingrākiem novērošanas un atskaites pasākumiem. Varbūt jūs esat pārsteigti, ka mēs jums nepiedāvājam tādu tabulu vai grafiku ar klimata dimensiju, cik lielu daļu tad tā no tēriņiem sastāda, bet jūs noteikti ar to varēsiet iepazīties vēlāk, un ja runājam par šo zaļo budžeta politiku, mēs runājam, protams, ne tikai par klimatu Zaļš tas nozīmē arī vidi, lauksaimniecību, transportu, pilnīgi visas jomas. Un mēs šo koncepciju esam gatavi kopīgi ar jums izstrādāt. Tas pagaidām būtu viss no klimata ģenerāldirekcijas. Paldies! Paldies! Envi ģenerāldirekcija! Paldies, priekšsēdētāji! turpināšu, bet eh, centīšos tātad vairāk neatkārtoties runājot par klimata ģenerāla direkcijas pārstāvi izteikumiem. Runāšu par LIFE programmu. Tā ir programma, kas ir eh, veltīta uh, klimatam un vidē draudzīgu programmu īstenošanai dalībvalstīs. Es uh, atsaukšos Uh, uz jūsu komentāru par vēlīniem maksājumiem. Tas gan nenozīmē, ka programma nedarboties pietiekami labi. Tas nozīmē to, ka ir zināmas ķibeles. Ir, protams, programmas, kas saņem līdzekļus uh, varbūt vēlāk. Mēs esam redzējuši, ka varbūt ir bijusi kavēšanās par divām, trim, četrām dienām. Uh, Un ir jāņem arī vērā, cik tālu uh, tagadējie projekti ir pavirzījušies. NV ģenerāla direkcija pērna piedzīvoja to, ka ļoti liela daļa no darbiniekiem tika uz EASMA aģentūru pārcelti. Tas radīja problēmas un mūsu rīcībā jau ir šī gada statistika un tas pierāda, ka situācija ir uh, uzlabojusies un um, um, nokavētie maksājumi e, rada tikai 3% no kopīgā skaita. Mēs um, darbojamies ar pilniem apgriezieniem, mēs uh, cenšamies uh, noslēgt uh, tās programmas, kas jau ir gandrīz īstenotas, un vēlamies arī pievērsties tāda plašāka diapazona projektiem, papildinot tos ar integrētajiem projektiem. Es atzinīgi vērtēju jūs komentārus par Eiropas vides aģentūru, kas ir viens no galvenajiem pīlāriem, kas gatavo ziņojums par klimatu, par vidi, informē komisiju, un es domāju, arī jūs pieņemot ļoti daudzus lēmumus klimata un vides politikā. Mēs domājam arī par papildus resursu piešķiršanu šai aģentūrai nākamgad, un es varu jums pateikt, ka šie resursi tiks izmantoti, lai varētu arī tiekties uz zaļo kursu. Vīde, klimats, tās ir ģenerāldirekcijas, kas strādā, bet, protams, arī visas pārējās, lai varētu panākt nospraustos mērķus. Tika pieminēta arī EKA un tā kā aģentūra uh, darbojas pateicoties nodavām, uh, tās finansējums nav ilgspējīgs. Mēs, protams, par to domājam, it sevišķi tad, kad aģentūrām tiek piešķirt jauni pienākumi. Uh, Mēs vēlamies pārliecināt citus dienestus un sistēmu kopumā, eh, ka ar eh, samazinātu budžetu nevar eh, paaugstināt ne darbinieku skaitu, ne arī palielināt pienākumus. Paldies! Paldies! Tagad veselības ģenerāldirekcija. Paldies! Es esmu no veselības ģenerāldirekcijas. Gribēju pateikties par šiem atzinumu uzmetumiem, kas attiecas uz decentralizēto aģentūru un komisijas budžeta izpildi. Ja mēs runājam par pārtiks nekaitīgumu programmu, esam darījuši visu, kas ir mūsu spēkos, lai programmas īstenotu atbilstoši un Atsaucoties uz komentāru par pārtiks nekaitīguma maksājumu kavēšanos, mēs šogad esam ieviesuši pasākumus, lai tas viss ievirzītos pareizajā gultnē un lai mēs varētu 2019. gadā gadu noslēgt ar labiem rezultātiem. Ja runājam par aģentūrām, kas ir mūsu paspārnē, EMA, EFSA, un ED eh, e eh, sēdē e mēs turpinām ļoti aktīvi sadarboties ar visām šīm aģentūrām un ar prieku konstatējām, ka revīzijas eh, palātas veiktais audits bija atzinīgs un situācija ir uzlabojusies, ir mazāk kļūdu un ceru, ka mēs varēsim sasniegt vēl labāks rezultāts turpmāk. Paldies! Paldies! Tagad uh, kolēģi strādās pie grozījuma sagatavošanas. Un 10. 11. decembrī mēs uh, runāsim par grozījumiem. NV komiteja uh, balsos 31. janvārī, pēc tam budžeta kontrolas komiteja balsos februārī un martā tas notiks plenārsēdē. Paldies eh, visiem komisijas pārstāvjiem, kas uzstājās. Um, then, uh, Nākamais darba kārtības punkts, un tad man, diemžēl, būs jādodas prom. Lūdzu, aizbildiniet mani kolēģis mani aizstās. Tas ir ziņojums par Eiropas zaļāko pilsētu gadu 2021. gadu. Lūdzu, nākamā runātāja Schaldemos skundze. Paldies, ļoti žēl, ka tik daudz kolēģi devās prom, bet, nu, tik un tā par to diskutēsim. Iepriekšējā sasaukumā šajā komitejā mēs vēlējāmies atbalstīt NVO iniciatīvu, lai 2021. gads tiktu atzīts par zaļāku pilsētu gadu Eiropā. Un Envi komitejā vēlamies atgriezties pie šīs iniciatīvas un uh, vēlamies, lai komisija to atbalstītu. Kādēļ ir būtiski šādu gadu vispār ieviest? Mēs runājām par vides iniciatīvām, un tas arī sasaucas ar jaunās komisijas eh, darba prioritātēm. Komisija ir jāspēlē ļoti būtiska loma veicot šo zaļo transformāciju. Jādomā par to, kas notiek pilsētās, jāatbalsta dažādas zaļas iniciatīvas un uzskatām, ka ir jāveicina šīs zaļās pārmaiņas. Pilsētām šeit ir jādara daudz jādomā, kā pilsētas varētu sniegt savu ieguldījumu šīs zaļināšanas programmas īstenošanā. Tieši tādēļ zaļā gada ieviešana, zaļāku pilsētu gada ieviešana ir ļoti labs uh, projekts ir piedāvājumi par zaļāku pilsētu gadu Eiropā atzīt 2022. gadu. lai visi varētu pietiekami labi šim mērķim sagatavoties. Mums ir jāsaprot, ko mēs varam darīt, lai pilsētas kļūtu zaļākas, lai tās būtu vairāk zaļo zonu. Ir jādomā par izpēti, par inovācijām. Vēlamies iedrošināt arī pilsoņus darīt vairāk, padarīt eh, viņu apkārtējo vidi zaļāku. Un arī tāpat daudz citu labu piedāvājumu ir šajā rezolūcijā. Es gribētu arī NV komiteju mudināt atbalstīt uh, Eiropas zaļāku pilsētu gadu ievies 2022. gadā, lai varētu visiem pietiekam daudz laika atvēlēt. Es eh, tātad esmu no sekretariāta, bet uh, Man tomēr eh, jādod vārds eh, Trier Vēler kundzei. Eh, jā, es tomēr man ir cits nu, vārds un mani jauc ar citu cilvēku. Es neesmu Valērija Trīlvēlēr, es esmu Valērija. Valērija Strīlveidlere, bet Valērija Trīļie Lenoāra, lai gan mani neredz savu jauc ar šo personu. Un, uh, tā gadās arī tulkiem. Bet runājot par lieliem reģioniem un pilsētām, ehm, šī ir nozīmīga problēma Eiropas politikā un veselības problēma, kas ir saistām gan ar atmosfēras piesārņojumu, ar pilsētu dzīvesveidu ir īpaši um, nozīmīgas. Līdz ar to ir jārīkojas tā, lai Grīndīla politika ka tiktu izplatīta eh, plašās uh, tautas masās lielpilsētā. Désolé, je continue sur un mode un peu spécial, mais enfin, Frau Paulus. Paulus kundze, lūdzu. Jā, paldies, ka dodat man iespēju izteikties, un tagad gribētu pāriet patiesībā uz vācu valodu. Es labprāt uh, pastāstītu par to, ko es domāju, kad uh, es pievērsos šai koncepcijai. Es esmu no pilsētas, kas eh, um, par 70% tika sagrauta mm, otrajā uh, pasaules kārā, un pēc tam tika atjaunot tāda, kāda tā bija. Un mana pieredze ir uh, no tādas pelēkas pilsētas, un uh, tad es ar lielu uh, prieku um, devos uh, uz ārvalstīm un redzēju daudzas zaļas pilsētas, salīdzinoši ar manu pilsētu. Un uh, pēdējos gados uh, esmu daudz strādājis pie bioloģiskās daudzveidības jautājumiem, viss runā par kukaiņu izmiršanu, un Vācijā ir lieliska ideja, kad uh, pašvaldības apvienojas, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību. Uh, Un Vācijā mūsu privāto dārziņu um, teritorija ir daudz lielāka nekā aizsardzības zonas, un ja mēs tur pieskaitītu vēl publiskos, uh, publiskās zaļās zonas, uh, tad mēs saprotam, kāpēc bioloģiskās daudzveidības stratēģija tiešām ir jāīsteno pilsētās, jo pilsētas ir tās teritorijas, kas uh, ir vēl mazāk piesārņots ar pesticīdiem, un tāpēc, ka visas šīs te teritorijas ir tik nelielas, tās var ļoti labi izmantot biolo, biotopu sasaistē. Piemēram, daudzās pilsētās eh, Renzemē Falcā mums ir ēda eh, teritoriju. Um, koncepcija, tās ir teritorijas, kas tāpat jau ir zaļās zonas, un tās var pārveidot par bioloģiskās daudzveidības uh, teritorijām, un to pašvaldības ļoti um, pozitīvi uzņēma, jo tas ir daudz lētāk, arī jo nav jāpļauj zāli šajās teritorijās. Un tas arī um, veicina uh, pilsētu, pašvaldību, uh, pretošanās spēju klimata krīzei, jo um, ekstrēma laika apstākļi mūs um, pārsteidz daudz biežāk, un tāpēc arī pilsētas ir jāpārveido, un tāpēc, manuprāt, ir laba ideja šādu projektu īstenot visā Eiropā. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Jā, pavisam īsi gribu pateikt, ka šī te pilsētu zaļināšana uh, ir tik atgriešanās pie pareizās lietu kārtības, jo 19. gadsimtā bija mm, plašas migrācijas kustības un rūpniecība attīstījās, metalurģija un tad. Uh, Um, pilsētas tika veidotas tādas, kas nav piemērotas cilvēkiem, un um, globalizācijas rezultātā un arī Eiropā cilvēki veido metropols un neko vairāk, un ir uh, iztukšojušies mūsu lauki, un tam ir visādas sekas, un ar šīm metropolēm mēs vairs nezinām, kā pareizi dzīvot, kā dzīvot tādā cilvēkam piemērotā vidu, vidē, un ir jāveido tāda infrastruktūra, kas būtu piemērota cilvēkam, ūdeņu pārvaldība, ceļu pārvaldība, satiksmes pārvaldība, līdz ar to ir daudz sarežģījusies. Un uh, pilsētu zaļināšana ir tas minimums, kas mums būtu jādara. Uh, mums būtu arī jādod mūsu laukiem tās iespējas, kas kādreiz bija, uh, Um, un jāpārtrauc uh, viss tikai uh, būvēt lielāks un koncentrēt uh, visu šo um, pilsētu veidošanu. Paldies, Hoiseka kungs, lūdzu. Jā, paldies. Es nenāku no pilsētas, kas tika sagraut otrajā pasaules karā. Mūsu pilsētas centrāla Eiropā uh, Uh, ir izpostītas 40 gados totalitāra režīma. Bet Eiropas zaļā pilsētu gads, manuprāt, ir laba iespēja mums visiem ne tikai parādīt, kādas izmaiņas ir jāveic, uh, un izmaiņas, kas, manuprāt, ir izšķirīgi svarīgas, uh, lai varētu izdzīvot uh, un uh, tikt galā ar šiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar klimatu un bioloģisko daudzveidību. Bet tas ir arī veids, uh, kā parādīt, kā pilsētas, cerams, kopā ar šo parlamentu ir vadošās cīņā pret klimatu pārmaiņām, jo bieži vien. Um, to esmu piedzīvojis šeit pēdējās nedēļās. Tās ir pašvaldības, kas ir uh, Eh, pirmajās eh, rindās, kas pirmās saskars ar šīm milzīgajām pārmaiņām. Un daļa no tā ir infrastruktūra un transporta sistēma. Um, šeit ir jāatsakās no privātā transporta, jāpievērš vairāk sabiedriskajam transportam, ir jāmaina arī ēku um, um, mērķi ir jāpārveido dzīves vidi pilsētā, un šis uh, plāns varētu būt pirmais solis daudz izmaiņu virzienā, un tas varētu dot labus rezultātus un labus piemērus, kas iedvesmos citus Eiropā un arī citur pasaulē. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Un vēl viens uh, Rivāzī kundze, lūdzu. Jā, es esmu ļoti apmierināta ar šo iniciatīvu, jo uh, tā ir, ka tad, kad šovasar bija šie tie karstuma viļņi, arī citus gadus tādi ir bijuši, mēs redzējām, ka tās bija tieši pilsētas, kas ciet visvairāk. Un tieši tāpēc ir eh, atkal jāatgriež zaļums pilsētās. Uh, jo tas eh, var veicināt gan bioloģisko daudzveidību, vienlaikus var eh, tātad eh, stādīt kokus, un tas palīdz pazemināt temperatūru pilsētās. Un otrs izaicinājums ir piesārņojums, un mēs redzam, ka pilsētās ir um, sīko daļiņu piesārņojums milzīgā apjomā. Francijā ir šis tas, kas ir virzījies uz priekšu, un 2019. gadā bija rīkojumi, kas aizliedz, um, tad aizliedz lietot pesticīdus pilsētās, līdz ar to mums ir daudz vairāk uh, kukaiņu, īpaši bišu, pits ir atgriežušās pilsētās, tāpēc, ka nav pesticīdi. Un lauksainiecībā jūs zināt, ka uh, tur um, Tātad eh, tika aizliegts izmizāts pēc dzīves eh, dzīvot māju režīmā, tātad mm, pie, pie mājām, kur dzīvo cilvēki. Un mums ir jārunā arī par savienotajām pilsētām, un gribu atgādināt pētījumu, ko Anglijā eh, veica gan lauksaimniecības, gan digitalizācijas ministrija, kas rāda, ka, ja mēs vēlamies uh, izvietot 5G eh, antenas eh, un lai varētu lielāku datu apjoms apstrādāt, eh, tad. Ehm, Dankotē! Apukoki aptur 5G staroģu. Nu viens puses vēlamies 5G visur pilsētas, lai būtu pie, e, piesaistīts internetam un. Tas ir jāsaist kopā ar koku stādīšanu pilsētā. Lūk, tas ir jāskata kopīgi, tad, kad mēs katrā reizē, kad mēs runājam par 5G aizvietošanu. Jā, e, mans no nu, madam Villanueva Rijas. Nākošais runātais deputāte Villanueva Ruijas. Paldies, priekšsādātājs! Vakar mēs redzējām, kā iesākās COP25. Tai vajadzēja notikt. Uh, Čīlē, bet, tā, bet šī konference ir pārcelt uz Spāniju pēc tam, kad Spīnas prezidentē Piņeiro eh, pieteica karu savai tautai, un es paužu solidaritāti ar Ķīnas tautu. Un šajā eh, konferencē, eh, lai vienotos par Eh, izmešu eh, samazināšanu pēc tam, kad Savienotās valsts kopā Nikaragua un Sīrija ir izstājušās no Parīzes nolīguma. Mēs cīnāmies pār izmešu samazināšanu un mēs varam lēst, ka 16. gada um, viens no astoņiem eh, mirušajiem ir gājis bojā piesārņojuma dēļ. Turklāt mēs mums ir jārunā nevis tikai par e, īstermiņa pasākumiem, bet jāapzinās, ka 100 uzņēmumu pasaulē ir atbildīgi par 70% izmešiem. Piemēram, manā valstī NDS e viens no uzņēmumiem, viens pats rāda 10%, un tā, šobrīd tas ir viens no galvenajiem e, sponsoriem COP25. Turklāt, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, pilsētas satikmi, šeit nav runa tikai par. E, individuālo atbildību. Katru reizi aizvien vairāk pilsoņu dodas strādāt automašīnās, katru reizi aizvien tālāk un dzīvo tā, tālāk no pilsētu centriem mūsu e, ekonomika balstās uz laika optimizēšanu un ātru pārvietošanos e, personām un e, precēm. Tādā veidā tiek grauti mazvietējie uzņēmumi un šeit nav runa tikai par klimata maiņas problēmu, bet arī par sistēmas maiņu. Ir jāpasvītro tas, cik svarīgas ir zaļās zonas pilsētās, un tāpat mūsu cīņa par klimatu ir arī politiska, bet paturēsim prātā, ka e, mēs varam domāt katrs savādāk, bet elpojamies visi vienādi. Muchas gracias. Um... Paldies! Šķiet, ka neviens vairāk negrib izteikties, tāpēc aicinu Klaudiju Fusko no komisijas. Tur jūs esat lieliski, varbūt jūs varētu sniegt jūsu reakciju. Jā, paldies par jūsu, par to, ka devāt man vārdu un arī par šo priekšlikumu, ko mēs noteikti varam atbalstīt. Patiesībā mēs uzskatām, ka Tagadējā politiskajā kontekstā aizvien vairāk uh, pilsētām ir svarīga loma spēlējama cīnoties pret klimatu pārmaiņām un risinot citus vidas jautājumus. Kā jau Šaldemozes kundze to norādīja, pilsētas uh, arī ir tās vietas, kur uh, visvairāk var just šos te ekstrēmos laika apstākļus, kā jau kāds deputāts minēja, un tāpēc arī pašvaldību priekšsēdētāji uh, Uh, saka, ka viņi bieži vien uh, var kaut ko darīt arī pret uh, šiem apstākļiem, un daudz kas jau notiek, daudz kas tiek darīts, un daudzu pašvaldību priekšsādētāju un Eiropas komisijas rīcības rezultātā daudz kas jau ir sasniegt. Mums ir urbānā darba kārtība, mēs arī balstoties uz mūsu um, Eiropas zaļās galvaspilsētas uh, balvu uh, strādājam, tā nav tikai tāda simboliska balva, tas ir veids, kā uh, veidot tīklus ar pašvaldību priekšsēdātēm. Mēs ceram, ka tas turpināsies zaļā kursa kontekstā un ka pilsētām būs joprojām šī loma zaļā kursa ieviešanā. Daudz no jums minēja bioloģisko daudzveidību un pilsētu zaļināšanu. Tas ir arī kaut kas tāds, pie kā esam strādājuši, bet esam gatavi darīt vairāk. Uh, Komisārs Sinkevičus um, um domā par uh, bioloģiskās daudzveidības stratēģijas piedāvāšanu, un tam vajadzētu notikt pirmajās simts dienās mandāta laikā. Bioloģiskā daudzveidība, pilsētu atbildība, uh, veicinot, aizsargājot biodaudzveidību, tas uh, ir komisijas um, darba centrā. Un citos dienestos arī šis darbs notiek, piemēram, mobilitātes kontekstā, lai samazinātu emisijas. Ne tikai gaisa emisijas un gaisa kvalitāte ir tik svarīga, bet arī skaņas uh, emisijas. Piemēram, Pasaules veselības organizācija nesen ir pieņēmusi ziņojumu, ka um, tas arī ietekmē mūsu pilsoņu veselību. Uh, Un es personīgi lielā mērā atbalstu šo te ideju uh, veltīt gadu zaļākām pilsētām. Tas, protams, uh, vēl ir jāapstiprina komisāru kolēģijā, jo pie tā tad ir aktīvi jāstrādā, lai šo gadu veiksmīgi sadar, sagatavotu. Uh, uzstāšanās sākumā tika minēts, ka šī ir NVO iniciatīva, bet es gribētu uzsvērt, ka mūsu darbā mēs uh, uh, kontaktējamies ar visām iesaistītajām pusēm, ne tikai ar pilsoņiem un nevalstiskajām organizācijām, bet arī ar nozars pārstāvjiem, jo mēs tiešām gribām sadarboties, veidot, uh, um, veicot pārmaiņas, tad mums jāsadarbojas ar visiem. Uh, Un eh, es gribu šeit minēt arī pašvaldību priekšsētātāju konventu un zaļo galvaspilsētu eh, tīklu Eiropā. Un ar viņiem kopā strādājot, mēs cenšamies sasniegt mērķus. Paldies arī par šo grozījumu attiecībā uz iespējamo datumu, jo tas eh, komisijai dot vairāk laika strādāt pie šīs iniciatīvas. Un mēs, protams, esam gatavi arī atbildēt uz jautājumiem, ja jums ir vajadzīgi precizējumi. Paldies! Paldies! Datumi, par ko man eh, ir jāatgādina, ir grozījuma iesniegšanas termiņš, ir 11 eh, no rīta, 10. decembrī. Balsojums eh, notiks komitejā 20. vai 21. janvārī un balsojums plenārs sēdē līdz ar to būs februārī, februāra plenārs sēdē. Liels paldies! Tad mēs tagad pārējām pie 30. darbkārtības punkta, kas ir Eiropas parlamenta un padomes uh, lēmums par Savienības civilās aizsardzības mehānismu, grozījumu izdarīšanu šajā lēmumā. Tātad, uh, lai to stādītu priekšā, dodu vārdu. Un vispirms uzklausīsim komisijas pozīciju Johannes Luhners uzstāsies no komisijas, kurš laimīgā kārtā ir ieradies un ir gatavs runāt. Johannes, mēs jums gribētu dot maksimāli 10 minūtes, eh, lūdzu, un tad mūsu referents. Thank you very much. Thank you very much for the... Liels paldies, liels paldies par iespēju stādīt priekšā jums šo priekšlikumu. Šī priekšlikuma iemesli ir drīzāk tehniski un tāpēc, lai netērētu laiku, ķeršos uzreiz pie lietas. Kāpēc ir šis priekšlikums? Viens iemesls ir DFS eh, budžets, ir jāsaskaņo priekšlikums, eh, kas martā kļuva par likumu šā gada martā. Tas ir jāsaskaņo ar sektorālo likumdošanu. DFS kontekstā Jūs mūs varat atrast te labajā pusē kopā ar drošību un 27 eh, miljārdi eh, ir kopējais budžets un 1,4 miljārdi ir eh, mūsu budžets. Un, Tādējādi mēs varam izmantot arī DFS vienkāršošanu, un šobrīd mums ir jāstrādā starp uh, divām dažādām sadaļām. Viens, viena ir uh, iekšējā darbība, un otra ir ārējā darbība, un tas sarežģīja mūsu pārvaldes darbu. Uh, Viens punkts, ko gribētu uzsvērt, kas, manuprāt, ir svarīgs, to vajadzētu saprast, ir tas, ka civilā aizsardzība ir atbalstoša kompetence. Mēs gandrīz pilnībā esam atkarīgi no dalību valstu iniciatīvas, ieviešot budžetu. Viens ar finansēm nesaistīts priekšlikums, līdz ar to, ko mēs izdarām, ir mainīt pirmo pielikumu tagadējā lēmumā jo līdz ar sistēmas reformu, kuras nolūks ir um, veicināt kritisko infrastruktūru dalību valstīs un kapacitātes rezerves uh, ES līmenī RESK EU, sagatavības, sagatavotības budžets, protams, būtiski pieaug, un līdz ar to nav mums iespējams saglabāt šos procentus. Uh, Es gribētu arī piebilst, ka patiesībā realitātē šie procenti attiecās uz saistībām un nevis uz maksājumiem. Tātad te nav uh, runa vispār par to reālo izpildi un kas mums īpaši svarīgi ir prevencijas jomā, ir tas, lai tas uh, tiešām tiktu izdarīts, nevis, ka tas tiktu ieplānots. Tātad laika grafiks līdz ar to ir uh, tāds, ka mēs ceram, ka 2020. gada sākumā būs trialogi, un tā kā mums uh, ir virkne finanšu priekšlikumu, kas nav saistīti ar uh, kopējo summu, mums ļoti svarīgi būtu to visu pēc iespējas ātrāk uh, noslēgt. Un vēl par dažiem punktiem. Mums e, būs vajadzīgs spēcīgs EP atbalsts, lai saņemtu budžetu, kas ļautu mums līdzfinansēt līdzekļus, kas e, dalībvalstīm ir nepieciešamas. Piemēram, ugunsdzēšanas lidmašīnas e, vai, piemēram, medicīniskās evakuācijas aprīkojums ar uh, līdmašīnām, uh, piemēram, uh, pacientiem, kam ir ebola vai citas uh, ļoti lipīgas slimības, tādas kapacitātes Eiropā nepastāv, un līdz ar to šis aprīkojums ir relatīvi dārgs. Mēs aicinām sniegt jūsu atbalstu. Otrais punkts ir tāds, ka tā kā budžeta izpilde kas ir komisijas atbildība, realitātē šajā sistēmā ir atkarīgi no dalībvalstu gribas um, veidot struktūras, veikt eh, sagatavošanās pasākumus un eh, preventīvus pasākumus. Mums ir vajadzīga elastība budžeta plānošanā. Tikai, ja mums tā būs, tad mēs varēsim būt diezgan droši, ka mēs patiešām varam arī izpildīt budžetu pilnā apmērā. Un gribētu uzsvērt to, ka eh, pirmā pielikuma dzēšana nesamazina to apjomu, ko gatavojamies atvēlēt preventīvajiem pasākumiem. Mēs uzskatām, ka tur finansējums pat varētu pieaugt par 40% šā DFS ietveros. Padome ir apspriedusi šos jautājumus, protams, detalizēti, un es pavisam ātri komentēšu, ko viņi ir teikuši. Pirmkārt, um, pielāgošanās um, daudz gadu programmu ietvaros mēs uh, dalībvalstīm padomē skaidrojām pirmo pielikumu un teicām, ka tā kā viņi tagad strādā, viņi uh, nevar e, ieviest prevencijas budžetu, tad katru gadu mums atliek nauda, jo nav pietiekam priekšlikumu. Viņu reakcija ir tāda, ka viņi ir pārslogoti un viņi nespēja tagadējā sistēmā plānot vairākus gadus uz priekšu. Tātad mēs atbalstām viņu aicinājumu ieviest daudzgadu darbu programmas, kas ļautu mums plānot piecu gadu termiņā un atvieglot budžeta izpildi jo īpaši, lai varētu aktīvāk strādāt preventīvajā jomā. Tātad elastība varētu tikt radīta, veidojot daudzgadu darba programmas un arī netiešo pārvaldību veicinot. Kāpēc tas tā ir? Mums vajadzētu būt uh, daudz lielākam naudas apjomam, uh, um, ir sarežģīta līdzfinansēšanas sistēma, jauna struktūra iepirkšanai, jo tās patiesībā ir dalībvalsts, kas iepērk šo aprīkojumu, tās uh, organizē izsoles, un tas mums viss ir budžeta izpildē jāpārvalda veselai virknai aprīkojumu resursu, un mums ir tīklojums. Uh, kam vajadzētu sniegt apmācību, um, konsultācijas un uh, dalībvalstis gribētu, lai 12 cilvēku sekretariāts strādātu Eiropas komisijā. Mēs neuzskatām, ka tas ir saprātīgi. Mūsuprāt, dalībvalstu institūcijas to tikpat labi var darīt, bet tad mums ir jāpāriet uz netiešās pārvaldības sistēmu, lai varētu šo kapacitātu dalībvalstīs finansēt. Tālāk. Tā ir diezgan interesanta attīstība. Dažas dalībvalstis sarunās uh, um, uzsvēra, ka operācijām ar um, aprīkojumu no Eiropas civilās aizsardzības struktūrām tur vajadzētu būt 75% nosakumam transporta izmaksām. Jā, eh, transports ir svarīgs, bet darbības izmaksas ir augstākas. Un eh, interesanti ir tas, ka eh, bija dalībās, kas um, to, uz to uzstāja pēc uh, vētras, uh, viesuļvētras Mozambikā, tās pašas dalībvalsts konstatēja, ka tā nebūtu bijusi labākā opcija, un mēs komisijā vienmēr esam teikuši, ka mums vajadzētu būt dāsnākiem, tad, kad ir runa par operācijām ārpus ES, jo civilā aizsardzība. Uh, Eh, joprojām ir diezgan lēta un efektīva palīdzības metode, un tāpēc eh, ir priekšlikums palielināt eh, par 75% darbības izmaksas, un to mēs atbalstām. Un visbeidzot, nesenāki notikumi, par to mēs tik detalizēti nezinājām, kad sākām sarunas, kā to mēs zinām tagad. Tas ir tikai tāds formāls jautājums. Galileo sistēma uh, nākotnē varēs tikt izmantot, un tas tā arī tiks darīts, lai informētu pilsoņus par kaut kādām katastrofām, vai nu tad, kad kaut kas uh, jau ir noticis, vai kaut kas ir gaidāms, tad, tad varēs izsūtīt no satelītiem um, ziņas par uh, avārijas situācijām, un mums kāds ir vajadzīgs dalībvalstīs, kas to koordinē. Un šeit dalībvalstu civilās aizsardzības uh, iestādē mums būs jāsniedz ziņas par to, kuri tad būs šie kontaktpunkti lēmumu pieņēmēju viņu dalībvalstī šai sistēmai. Ideālā gadījumā mēs un mūsu par Galileo atbildīgie kolēģi gribētu panākt, ka ir viena kontakta vieta katrā dalībvalstī, bet nu, tas ir tāds formalistisks grozījums, lai panāktu to, ka šīs iestādes šie kontaktpunkti tiešām tiek arī izvirzīti. Noslēgumā, un es zinu, ka uh, diezgan vis, virspusēji varēju jums tikai par to visu pastāstīt, jo laika nav daudz, bet es vienkārši gribēju aicināt komiteju saprast, ka mēs šogad uh, esam atgriezuši 450 miljonus eiro ES budžetā, jo dalībvalstis pietiekami ātri neizmanto šos līdzekļus, lai veidotu savas struktūras. Tātad tas, paredz, tas prasa laiku, viņiem ir jāveido izsoles, jāvēršas pie savas finanšu ministrijas Mēs nākamgad ļoti laicīgi dalībvalstīm eh, dosim termiņu, teiksim laicīgi, ko mēs gatavojamies darīt, lai mēs varētu panākt 100% budžeta izpildi. Un esmu diezgan pārliecināts, ka mēs to arī izdarīsim, un tāpēc es gribētu aicināt, lai šogad, kurš bija arī īsāks gads, jo likumdošana tika pieņemta tikai martā, lai šis gads netiktu ņemts par piemēru uh, vai par uh, iegānstu, kāpēc samazināt vispārēju uh, visaptvarošo budžetu. Esmu pārliecināts, ka ļoti saprātīgi varam šo budžetu izmantot, un šovasar atkal redzējām Eiropā un arī ārpus Eiropas, ka mums pilnīgi uh, noteikti ir vajadzīgi šie līdzekļi, šī kapacitāte, kapacitāte ir jāpalielina, kas mums Eiropas Savienībā ir. Paldies par uzmanību! Thank you very much. Uh... Paldies! Jūs Eh, runājot par subsidiaritāti un citiem tematiem, kas ir visā plašā jēdzienā, skatāmi šis ir civilās aizsardzības jautājums, kuru mēs nevisai bieži runa, izrunājam, bet ir ļoti būtiski, ka mēs arī NV komitejā tam pieskaramies un paldies pār ļoti rūpīgo, pat ja īso prezentāciju. Un tagad es aicinātu uzrunāt referentu Andru Lakis kungu, kurš sniegs savu ieskatu un izpratni par šo izklāstu. Paldies, priekšsēdētājs! Es neatkārtošu jau eh, komisijas sacīto šajā prezentācijā. Es piedalījos sarunu procesā kā ēnu referents. Sarunas ar padomu bija sarežģītas, bet mums vismaz izdevās panākt to, lai Eiropas Savienības rīcībā būtu nepieciešamās budžeta pozīcijas, lai varētu rieģēt uz uh, Eh, dažādiem apdraudējumiem un dabas katastrofēm. Un neraugoties uz atšķirīgām pieejām komisijā padomi parlamentā, mums izdevās izveidot eh, resursu, eh, panākt resursu apvienošanu ar ievērojumu līdzfinansējumu no Eiropas Savienības puses no 90, 80 līdz 90 Eh, procentiem finansējumu vai atsevišķos gadījumos pat līdz 100 procentiem. Šis jautājums būs dalība valstu ziņā, bet ne tikai, ne, ne tikai tīri nacionālā kompetence, ja Eiropas Savienība uzskatīs, ka nepieciešams atbalstā varēs rīkoties un ir izveidota jauna pasargāšanas uh, pakāpe Eiropas līmenī, lai neviena valsts nepalikt izolēta un bez atbalsta. Turklāt, pirmo reizi dalību valstīm ir iespēja labāk eh, izmantot Eiropas finansējumu, lai um, to piesaistītu eh, valsts līmenī esošiem resursiem. Diemžēl. Eh, mēs nevarējām piešķirt ko, uh, vēlamās eh, eh, preventīvās kompetences dabas katastrofu un citos gadījumos. Tomēr mums izdevās panākt zinām garantiju un drošības līmeni. Mehānisms tiek aktivizēts tikai tad, ja to aktivizē tā vai kāda no dalībvalstīm, un komisija varēs lemt par piemērojumu līdzekļu līdzekļu apjomu no savas puses un arī spelt, spērt papildu soļus. Sākot ar martu, kad jaunais ietvars stājas spēkā, mēs jau saskārāmies ar pirmajiem pozitīvajiem rezultātiem. Sešas balstis piedalās šajā RESK EU jaunajā uh, resursu kopumā, un mums jau izdevās redzēt vasarā pirmos panākumus, kad Grieķija, mana valsts, aicināja e, izmantot šos resursus tad, kad augustā e, de, e, Vijas pussalā bija izcēlušies plaši mežu ugunsgrēki. Mēs varējām iegādāties aprīkojumu, lai E, cīņoto, cīnītos pret ugunsgrēkiem, kā arī tādēļ e, medicīniskās iekārtas e, un citus, citu vajadzīgu aprīkojumu. Turklāt arī mums ir jāpanāk tas, ka Eh, mūsu rīcībā ir adekvāti eh, resursi un budžeta komitejas priekšlikums 1,4 miljārdi mūsuprāt ir atbalstāms un redzēsim, kas notiek nākošajās sarunās. Tās ir investīcijas nākotnē, lai Eiropas Savienība varētu uh, uh, stāties pretī klimata pārmaiņām, citiem izaicinājumiem un arī varētu koriģēt dažādas disfunkcijas, kuras bija iestājušās nākotnē un kas nav no, netika novērstas iepriekšējās reformas laikā. Un tagad pēc uh, eh, padomas uzklausīšanas man jāsaka sekojošais, ņemot vērā pieejamos resursus mums ir jāprot rast risinājumu gan Eiropas, gan dalību valstu uh, līmenī, un ļoti labi, ka dalību valstu var izmantot satelīta sistēmas steidzamu vēstījumu nosūtīšanai tiem, kuri atrodas uh, apdraudējumu zonā. Tomēr apstāties šeit nevajag. Mums ir jāizdara spiediens, lai šo sistēmu izmantot visās dalībvalstīs. Es to saku tāpēc, ka man ir arī negatīvs piemērs manā valstī, Grieķijā. Pēc daudziem gadījumiem, kad sistēma nedarbojās, šī sistēma vēl aizvien ir, ir neaktīva un iedzīvotāji dabas katastrofu gadījumā to nevar izmantot. Par to es runāšu arī vēlāk, tad, kad es nākšu klajā ar ziņojumu priekšlikumu gada sākumā. Tāpat, pateicoties sadarbībai ar. Uh, kolēģiem no dažādām grupām. Mums ir izdevies sagatavot tekstu, lai panāktu to, ka jaunais protekcijas mehānisms būtu ar visiem nepieciešamajiem instrumentiem un lai Eiropas pilsoņi atrastos drošībā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Paldies! Paldies! Mums nav klāt uh, citu pārstāvju, un mēs varam pāriet. No, eh, mēs varam pāriet pie nākošās grupas, kas, eh, kas ir Riņu un deputāts Stefanotas. Es izteikšos Riņu grupas vārdā kā referents un vēlos pateikties referentam. Man vienīgi nav skaidrības par termiņiem, kad ir jāpieņem lēmums eh, precīzi. Otrkārt, var piekrist tam, ka reskiju un protekcijas mehānismiem mums ir jānotur svarīgs debats DFS kontekstā, jo baidos, ka tas, kas mūsu rīcībā ir nepietiekami, krīzes turpina iestāties, tās pieauga, un katru reizi mums tad ir jāknapinās ar diviem helikopteriem šeit, trim bataljoniem voluntieri tur. Mēs eh, pārceļam visu uz vasaru, un tad parādās krīzes un ārkārt situācijas, un tad mums vienmēr vajag knapināties, un es domāju, ka Eiropas ei, eh, pilsoņi vēlas kaut ko pamatīgāku un arī ar pamatīgāku budžetu. Paldies! Eh, paldies! Es tagad informēšu par termiņiem. Tas bija pirmais jautājums, un pēc tam došu referentam iespēju izteikties eh, pēc visiem runātājiem, bet informēju, ka 10. decembris 11. ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Atvainojiet, tas ir pilnīgi nepareizi. Eh, tas bija iepriekšējā punkta sakarā bet es to sacīju, ka desmitais datums ir datums ziņojuma projektam, lai to varētu skatīt 21. Eh, un pabeigt visu janvārī. Un tagad vārds Margaritai Aukenai, bet viņas nav klāts, pārējām pie Silvijas Sādomī. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, civilās aizsardzības sistēma tiek prezentēta kā labs solidaritātes paraugs starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Tomēr dažas kritiskas piezīmes mēs dzirdējām par Eiropas finansējuma eh, palielināšanu, bet es gribētu saprast. Mēs maksājam Eiropas Savienībai, lai algotu personālu, lai iepirktu helikopterus. Bet, piemēram, Itālijā, kur civila aizsardzība darbojas lieliski, manuprāt, manai valstī tas nav izdevīgi, jo man būs jāmaksā daudz vairāk nekā eh, šobrīd. Un, ja Eiropas Savienība eh, kontrolē resursu Eh, eh, izmantošanu, tas vēl cits jautājums. Tālāk par kompetenci runājot. Eh, civilās aizsardzības jautājumi ir dalībvalstu kompetence, un tālāk es vēlētos saprast, vai Itālijai ir vajadzīga uh, palīdzība, tad es jautāšu jums vai, uh, nepieciešamos resursus, un tālāk šķiet, ka uh, Atsevišķās valstīs, ja rodas problēmas, tad kurš lems par prioritātēm, kādā kārtībā iesaistīties? jo, ņemot vērā, kā darbojas Eiropas Savienība, tad man jācer, ka Itālija nesaskarsies ar nopietnu e, klimata krīzi e, vienlaicīgi ar Vāciju vai Franciju, jo tad Itālija nonāks trešajā pozīcijā. Un tāpēc es domāju, ka šī sistēma nav pārdomāta gan ekonomiskā, gan nacionālās suverenitātes ziņā. Un vārdu sakot, man tas izskatās pēc krāpšanas e, attiecībā pret manu valsti. Paldies! Vai Aleksandrs Vondra ir klāts? Neredzu. Tādā gadījumā pāriem pie deputātes Konečnas goja grupa. E, bet es neizteikšos e, tādā gadījumā, vai vēl kāds vēlas izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un es runājot par uh, civilo aizsardzību manā apgabalā. Es vēlētos īsi izklāstīt sekojošo. Itālijas civilā aizsardzība izveidojās 76. gadā pēc uh, Viens no zemestrīcēm Itālijas eh, ziemeļ uh, austrumos. Tā bija pilsonisku asociāciju radīta kustība, veidojot koordinātu sistēmu un beidzot izveidojās civilās aizsardzības sistēma valsts līmenī. Tā darbojas lieliski, tas ir atzīts starptautiski, un mēs Eh, negaidām, lai mūs sauktu kaut kur doties. Itālijas civilaizsardzība, ja ir zemestrīce vai kāda problēma, piemēram, pirms kāda laika mēs eh, eh, veicām intervenciju Albānijā, pirms tam tas bija Grieķijā, mēs sniedzam uh, palīdzību negaidot. Un jānorāda, ja ka mūsu valsts valsts ģeoloģiskā un seismiskā e, situācija ir problemātiskā. Tāpat vairākus aspektus pieminēja jau mana kolēģe. Mēs varam pieņemt koordināciju supranacionālā līmenī, bet iespējams, ka mums tiks atņemta nacionālā autonomija. Kā jau es sacīju, Itālijas civilā aizsardzība ir ar operatīvajām centrālēm, kas var rīkoties katastrofu gadījumos autonomi un ar lielām manevrēšanas iespējām. Un šī nacionālā autonomija varētu tikt apgrūtināta ar supranacionālu līmeņu izveidi. Un vēl viena ideja Tas būs no manas puses viss, jo šeit mēs nerad saskaramies ar um, izmaksām ne tikai budžeta ziņā, bet 80% cilvēku resursu mūsu gadījumā ir brīvprātīgie. Viņi nesaņem atalgojumu, viņi vēlas palīdzēt tiem, kuri nonāk briesmas eh, situācijās un dara to bez atalgojuma ja mēs eh, runājam par supranacionālu līmeni, tad tam ir jānotiek tādā pat garā, ja, mē, ja solidaritāte ir brīvprātīga, un eh, tāda solidaritāte ir parādāma katavas katastrofu un citos gadījumos. Paldies! Vārds referentam. Pāris piezīmes. Marta plenārsēdē. Notiks balsojums un varēsim sākt sarunas. Tālāk. Resk e, EU nenomainīs nacionālos pils, eh, civilās aizsardzības līdzekļus vai mehānismus dalībvalstīs. Kāpēc tiek veidots šis RESK EU? Tāpēc, ka 2017. gadā Portugāla lūdza palīdzību dalību valstīm Un neviens nekustināja pirkstu, bija daudzi bojā gājušie briesmīgos mežu uh, eh, uguns uh, grēkos. Uh, bet vienlaicīgi komisijas priekšsēdētājs norādīja, ka e, solidaritāte ir ne tikai jānosūt līdzjūtības apliecinājumu bojāgājušo ģimenēm, bet ir jādara vairāk. Līdz ar to ir runa par uh, uh, humānu pienākumu Eiropas Savienībā, un tāpēc mēs veidojam šo kopīgo resursu, kopīgo līdzekli, lai varētu sasniegt uh, 1,4 miljardus eiro, kā norādīts finansējumā, un lai ik viena dalībvalsts, vai tā būtu vai nebūtu ekonomiski spēcīga, varētu lūgt palīdzību. Lūk, tāds ir arī reske EU eh, e mērķis. Un tālāk vēl viens elements. Mēs apzināmies, ka problēmas būs, un visi, kuri ir strādājuši pie šī dosieta, tās apzinās, mēs jau esam vairākas novērsuši, bet viens piemērs - izmaksas. To es saku jaunajiem deputātiem, piemēram. Vai jūs zināt, ka sarunietvaros izskanēja tas, ka dalība valstī būs jāmaksā par glābšanas līdzekļu izmantošanu, ja e, šie līdzekļi tiek izmantot vairāk nekā trīs reizes no vietas. Mēs šo trūkumu novērsīsim adekvātā veidā vedot sarunas, tad šai, šīs kļūmes tiks novērts un RSKU būs solidaritātes pasākums Eiropas tautām. Turklāt jo vairāk mums būs vienojošu rīku, jo labāk tas būs visiem un arī veiksmīgāk un labklājīgāk būs nākotne. Paldies! Eh, es lūkšu Luhna kungu atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, piebil, piemirs iebilst. Uh, ka es aicinu visus jūs kopā atsevišķīgā grupa apmeklēt eh, koordinācijas centru pāri ielai Rudlaloā, lai saņemtu papildu skaidrojumus. Tālāk, būtisks punkts, kā jau es sacīju iesākumā, tā ir kopēja kompetence. Pat ne kopēja, bet atbalsta kompetence. Uh, un tāpēc nebūtu runa par supranacionālas uh, uh, iestādes izveidošanu. Varat tikai atkārtot to, ko sacīja godēm itāļu deputāti. Itālijā cilvēks aizardzības sistēma darbojas spoži, tāpat uh, Spānijā, tāpat Francijā, bet tomēr gadās, kā šīs valstis lūdz savstarpēji savu palīdzību, jo nespēja vienas tikt galā ar uh, apdraudējumiem, piemēram, eh, mežoguns grēkos, valsts, kas nekad nav lūgusi īpaši palīdzību, ir Horvātija. Palūkojieties, Horvātijas lielums ir e, samērā liels, un ja jūs vēlaties šāda pat veida skaidrības pan Itālijā, Portugālē vai Grieķijā, būs jāiegādājas ap 65, 65 e, lidmašīnām katru par aptuveni 40 miljoniem, un līdz ar to, lai ietaupīt līdzekļus dalībvalstīs, tiktu veidot Eiropas kapacitāti, kur varētu tikt izmantot tajā vai citā valstī, un tas būtu nevis Eiropas Savienības dalība valstu īpašumā. Tagadās, piemēram, ja Zviedrija ir vajadzība eh, palīdzība, Itālijas lidmašīnas dodas uz eh, Zviedriju, bet parasti dienvidu daļā risks ir augstāks, neviena valsts lidmašīnas nevar aizdot citai, rezerves nav, un tāpēc Šādu ekstrēmu situāciju dēļ, mūsuprāt, ir saprātīgāk iegādāties 10-15 eh, lidmašīnas Eiropas Savienības eh, līmenī līdzfinansējot, un tām ir jābūt papildus nacionālai kapacitātei, nevis lai eh, veidot nacionālo kapacitāti ar Eiropas līdzekļiem, bet lai veidot Eiropas Savienības kapacitāti. Tās būtu viens piemērs. Cits piemērs tad, kad dalību valstī kapacitātes nav. Eiropā mums nav nevienas e, civilās e, autoritātes, kuras rīcībā būtu lauka hospitāls, jo pēc tāda var ras, iespēja var rasties uh, uh, Eh, meža ugunsgrēka gadījumā. Tāpat nav lidmašīnas, ar kur var pārvadāt eh, eh, ar lipīgām slimībām inficētas personas. Piemēram, ies, risks ar ebolu ir samērā zems, taču lielas katastrofas risks pieaug, ja nav kapacitātes. Tāpēc tiek aicināts iegādāties ar dalī, kopīgiem dalībvalstu līdzekļiem uh, šos eh, līdzekļus. Tāpēc, lai dalībvalstīm būtu lētāk uzturēt darbojošo sistēmu, nevis to apgrūtināt, padarīt dārgāku, jo ikvienam ir būs jāiegādājās pašiem savu līdzekļi, kas var būt vai nebūt vajadzīgi. Līdz ar to ir ļoti būtī, būtīgs, būtiski salikt kopā resursus un atbildību, mēs ietaupīt līdzekļus un vienlaicīgi celtu Eiropas pilsoņu drošību. Paldies! Paldies! Atkārtošu pareizos datumus. Eh, Ziņojuma projekts ir gatavs 10. decembrī. To varēs izrunāt 20. un 21. janvārī. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 28. janvārim 11. un pēc tam balsojums komiteja 5. martā un eh, plenārsēdē 30. martā. Vai jūs gribējāt ko precizēt? Prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsa atbilda. Vēlos pateikties komisijai par sacīto, jo, manuprāt, skaidrojums bija ļoti e, kompetents tiem trūkumiem, kas, manuprāt, ir e, esošie dokumentā. Līdz ar to es. vēl gribu norādīt, ka 18. E, e, gada augustā E, Itālija nodeva Portugāles rīcībā divas kanadēru lidmašīnas, turklāt periodā, kad mums ir visai nopietnas mežugunsgrēku problēmas, tāpat kā citās vidusjūras valstīs. Līdz ar to ir būtiski pietiekami novērtēt valstu iesaistīšanos šo problēmu risinājumā. Vienu mirkli Diskutis, diskusijas notika, viss var izteikties. Ļoti īsi pēdējais vārds referentam, ja tas palīdz uh, saprast labāk lietu, bet es domāju, ka būs arī iespējas uzlabot uh, ziņojumu. Es runāju par 2017. gada katastrofu, kad simt cilvēku gāja bojā nevis par 18. gadu. Paldies, jā, tas bija būtiski precizēt. Un pirms mēs pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta, kolēģi, um, jāapzinās arī tas, ka mūsu grupā ir ieradusies apmeklētāja grupa eh, pašvaldību darbinieki un ievēlētie un kandidāti no Rumānijas. Sveicu jūs mūsu vidū uh, attiecības starp pašvaldībām un Eiropas Savienības līmeni ir ļoti būtiskas. Esam priecīgi jūs uzņemt šajā sanāksmē. <laughs> We... Un Mēs tagad varam pāriet pie 31. darba kārtības punkta, kas ir viedokļa apmaiņa ar eh, komisiju pār darba dokumentu eh, likumdošanā, kas skār asins eh, šūnas un audus. Un es došu vārdu Santē ģenerāla direkcijas ģenerāldirektoru vietnieku Martinu Sešelu, kurš mums izklāstīs šo tematu. Tos, kuri atstāja sēžu zāli, lūdzu darīt to klusi un pietiekami steidzīgi. Um... Paldies, ka devāt man vārdu. Jā, viss tagad ir augšupielādēts. Pirms runāt par izvērtējumu un Eiropas Savienības likumdošanu šajā kontekstā, varbūt, ka būtu noderīgi uz brīdi atcerēties terapiju un eh, pacientus, uz ko tas attiecas. Ja mēs runājam par asins likumdošanu, mēs runājam par apmēram 25 miljoniem asins pārliešanu gadā, it sevišķi eh, mēs runājam par um, sarkanajiem asins ķermenīšiem, bet tāpat arī par baltajiem un plazmu. Un, uh, likumdošana tāpat attiec uz 8 miljoniem uh, litru plazmas gadā. Ja runājam par uh, audiem un šūnām ir trīs dažādu veidu terapijas, piemēram, asins cilmes šūnas, ko var iegūt no smad, kaulu smadzenēm, arī no uh, nabas saites un citā veidā. Mēs runājam par 35 tūkstošiem transplantāciju gadā. Mēs runājam arī par um, uh, tātad mākslīgo apaugļošanu 800 tūkstošiem uh, ārstniecības kursu gadā. Un mēs runājam arī par uh, dažādiem audiem, kas tiek pārstādīti, piemēram, radzeni, uh, kauliem, arī ādu. Uh, Un mums ir jāparūpējas, lai patiešām terapijā tiktu izmantot visdrošākie un labākie materiāli. Gribēju uh, nedaudz pakavēties vēsturē. Dalība valstis piešķīra mandātu ES šajā jomā pēc uh, lielām krīzēm veselības aprūpē 80. un 90. gados. Mēs uh, runājam par infekcijām ar HIV un um, C hepatītu pēc asins pārliešanas. Piedzīvojam arī Kreutzfelda Jakoba slimības sāsināšanos pēc audu pārstādīšanas un ņemot vērā šīs krīzes, tātad um, es saņēma pilnvaras rīkoties šajā jomā, lai ieviestu visaugstākos kvalitātes un drošības uh, standartus, kas ir um, minēti 168. LESD pantā. Abi um, likumdošanas uh, ietvari, gan tas, kas attiecas uz uh, asinīm, gan tas, kas attiecas uz šūnām un audiem, um, ir stājušies spēkā, bet ir jāievēro subsidiaritāte, ES likumdošana attiecas uz drošību, bet ne kvalitāti. Mēs runājam par visiem soļiem, piemēram, sākot jau ar donora, dotajiem audiem vai asinīm, pārstādīšanu, uzglabāšanu un arī sadali. 2002. gada standarti tika atrunāti direktīvā attiecībā uz asins kvalitāti, un 2004. gada eh, direktīva attiecas uz audiem un šūnām. Varbūt eh, kāds no zālē esošajiem arī kādreiz ir nodevis asinis un zina pirmos šīs procedūras soļus, bet eh, šajā direktīvā mēs aptveram daudz plašāku diapazonu. Tagad par izvērtēšanas procesu. Mēs, izvērtējot direktīvas, kas jau ir sasniegušas 15 gadu vecumu, mēģinājām saprast, vai tās joprojām atbilst mūsdienu prasībām, vai tās joprojām ir aktuālas, lai varētu garantēt drošību un kvalitāti. Mums tāpat radās jautājums, vai direktīvas joprojām atbilst saviem nolūkiem, un uh, gribējām arī uzzināt, vai tās ir uh, iespējams vai tās ir ilg, būs ilgspējīgas nākotnē, ņemot vērā arī ļoti straujo tehnoloģiju un medicīnas attīstību. Mēs uh, iesaistījāmies publiskās konsultācijās, saņēmām apmēram 200 atbilžu no visām galvenajām iesaistītajām pusēm. Bija arī diskusijas, piemēram, ar donoru un pacientu asociācijām, ar profesionāriem, ar nozars pārstāvjiem. Mēs uh, arī sazinājāmies ar EMA un ECDC, kā arī ar kolēģiem komisijā un uh, arī ar uh, ASV uh, veselības un drošības aģentūru. Mēs arī veicām ļoti apjomīgu pētījumu, uh, intervijas ar dažādiem ekspertiem un uh, arī organizējām divus pasākumus. Uh, Eh, pēdējais no tiem notika 28. oktobrī, un šī pasākuma rezultāti arī NV komitejā vēlāk tika stādīti priekšā. Labās ziņas ir tādas, ka Eiropas Savienības uh, juridiskais ietvars uh, līdz šim ir darbojies labi, kopš šī likumdošana ir stājusies spēkā, nekāda milzīga krīža nav bijis. Un, piemēram, uh, rietumnīlas vīrus vai zika uh, Eiropas Savienību nav piemeklējuši ziņojumu. Ziņojumos mēs izpētījām dažādas situācijas un lielākā daļa respondentu uh, atbildēja, ka viņu prāta drošība un kvalitāte ir uzlabojusies pateicoties ES likumdošanai un tikai ar dalībvalstu likumdošanu vien to nebūtu bijis iespējams panākt. Bet tika paustas arī bažas, vai pareizāk sakot, mēs tādas dažas problēmas atklājām izvērtēšanas rezultātā mēs redzējām piecus jautājumus, kas regulāri atkārtojās ir eh, daži noteikumi, kas jau ir morāli novecojuši šajā likumdošanā, jo tehnoloģija attīstās katru dienu, parādās arī jauni riski, ir eh, sabiedrības eh, izmaiņas vērojamas. Un ir ļoti grūti likumdošanu mainīt pietiekam ātri, jo tā ir ārkārtīgi detalizēta. Mēs, piemēram, te jaunas terapijas arī nesam vēl pieminējuši, piemēram, piena izmantošanu un cilvēku piena izmantošanu un arī uh, jauna veida transplantācijas. Ir arī biotehnoloģijas, tā, tas ir jauns sektors, un dalību valstīm te ir uh, jāpielāgojas jaunajām prasībām, arī jābūt jaunām prasmēm strādājot ar šādām tehnoloģijām mēs arī uh, ik pa diviem gadiem uh, veicam inspekcijas, uh, tā tad inspekciju biežums nav saistīts ar riskiem. Varbūt tas ir pārāk rēti. Trešā problēma, ko konstatējam, ir tā, ka varbūt daži pilsoņi nav pietiekami aizsargāti, ir nepieciešams vairāk donoru, ņemot uh, vairā, vērā to, ka ir nepieciešama vairāk cilvēku, kam ir uh, kaut kāda orgānu transplantācija nepieciešama. Un uh, Tāpat nav arī noteikumu, lai novērotu bērnu veselību ilgā termi, ilgākā termiņā. Ceturtāja atziņa atzin, attiecās uz inovācijām, un tās netiek optimāli veiktas. Ja mēs runājam par inovatīvu terapiju, ir nepieciešams uh, arī tāds inovatīvs um, atļauju sniegšanas process, ņemot vērā arī efektivitātes pierādījumus un uh, daudzas inovācijas. Uh, iet pāri ES eh, juridiskajām robežām un ietvariem. Te ir nepieciešams vairāk precizējumu. Piektā un varbūt pati svarīgākā atziņa bija tāda, ka ir ierobežots iespējas garantēt efektivitāti. Mēs redzējām, ka joprojām esam atkarīgi no ASV importētās plazmas, kā arī daža, dažādu veidu audiem, un ir līdz ar to jāuzlabo paredzētie pasākumi. Jūs arī tīmekļa vietnē varat iepazīties ar detalizētāku šī pētījuma izklāstu. Uh, Un jāsaka, ka izvērtējot divus likumdošanas aktus, mēs nonācām pie šiem secinājumiem, pie tos svarīgākos es jums izklāstīju. Mēs arī esam citas jomas izgaismojuši, ir arī tā sauktais Union Act, ko pieņēma Eiropas parlamentā gada sākumā, mudinot vairāk cilvēkus nodot asinis kļūt par donoriem, un uh, komisijai tagad ir uh, jālēm par tālākajiem soļiem, ņemot vērā mūsu tātad veikto darbu un tā rezultātus. Paldies! Paldies! Jā, uh, šis bija tāds ļoti visaptverošs pārskats. Protams, mums ir eh, jāsaprot, ka cilvēki pilsoņi uzticas eh, šai likumdošanai, eh, šiem mehānismiem. Vairāk kolēģi ir lūguši vārdu, bet pirms viņiem to dot, es pa pārlaidu skatu apkārt zālē un redzēju, ka pilnīgi visu kolēģi un koordinatoru no politiskajām uh, grupām nav klāt. Vai jūs, uh, Delangas kundze, runāsiet Pēter Līzes vārdā? Jā, es to darīšu. Paldies! Jā, es domāju, ka šis ziņojums demonstrē, kādās grūtībās mēs esam. Uh, Tā tad ir jāgarantē materiālu drošība, bet eh, daudzi jautājumi, ehm, kas ir minēti šajās atziņās, ir drīzāk tāda eh, ētiska rakstura domājot par izpēti, par jaunām terapijām un materiālu pieejamību. Nu, tas ir galvenokārt saistīts arī ar dalību valstu kompetencēm, vai te ir vairāk donoru nepieciešams, vai pašai sistēmai ir jāmainās. Uh, Es gribēju pavaicāt, ko jūs domājat, kāds varētu būt risinājums. Pirmām kārtām ir jārunā par drošību, bet eh, man šķiet problēma vairāk slēpjas tieši ētiska rakstura jautājumos. Un tālāk šis eh, pārobežu aspekts tas vairākas reizes tika uzsvērts, cik daudz no šūnām un audiem tiek vēsti pāri robežām uz citām valstīm bet mēs jau gribējām ko tādu arī panākt, kad pieņēmām likumdošanu, ja, piemēram, ir kādi audi vai žūnas nepieciešams vienā dalību valstī, un tās ir pieejamas citā dalību valstī, nu, tad jau tur nekā aplama nav. Cik daudz, cik uh, daudz tātad varbūt procentos tiek vests pāri robežām, cik daudz no šī materiāla. Un ja mēs runājām par olšūnām, nodošanai tā tad vajadzētu būt uh, bezmaksas, brīvprātīgai, un, piemēram, es esmu lasījusi rakstu, ka Spānijā, ja jūs ziedojat olšūnas, jūs uh, aptuveni 1500 eiro varat nopelnīt Nīderlandē, tas ir pilnīgi par uh, velti. Uh, 1500 eiro var būt nu, kādai sievietei visai krietna summa, kur tad paliek brīvprātīguma princips. Te tas vairs īsti netiek ievērots, vai esat par to domājuši? Paldies! Gonzāles kungs tagad SD grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsādētāji! Komisijas prezentācija. Atspoguļo to, cik pieejami ir e, šie materiāli Eiropā, bet mums ir jārūpējas ne tikai par drošību un jaunu slimību ārstēšanu, kas varbūt kādreiz nebija Eiropā pazīstamas, bet arī par ētiskajiem aspektiem. Jāsaka, ka migrācija, šo audu migrācija ir jākontrolē ļoti rūpīgi. Tika runāts arī par mātes piena ziedotājiem, ziedotājām, pareizāk sakot, par šī piena kaltēšanu, ko pēc tam tā tad kā pulveri šo pienu pārstrādā un var uh, priekšlaicīgi dzimumi, dzimušiem bērniem uh, piedāvāt. Ja, piemēram, eh, jaunajai māmiņai vēl uh, nav iespēja bērniņu pabarot ar savu pienu. Ja mēs runājam par organizācijām, kas uh, savāc mātes pienu bez jau kādiem peļņas nolūkiem, pēc tam uh, tas tiek piedāvāts, tiek aizvest uz slimnīcām šis piens, lai varētu pabarot zīdaiņus, ja viņu mātēm, piemēram, nav pašām piena. Varbūt, ka to vajadzētu arī pieminēt jaunajā direktīvā, jo šāda praksa kļūst aizvien izplatītāka. Par olšūnām Spānijā runājot, jums ir taisnība, kolēģe, bet ir arī cits valsts, kur ir iespējama šāda olšūnu ziedošana. Un ir arī valstis, kur, piemēram, par asins eh, nodošanu maksā naudu un tā tālāk. Kā to regulēt? Ko šeit var darīt ES eh, komisija un parlaments? Paldies! Paldies! Trie Lenoāra kundze no Riņo grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, zālē vairs nav daudz kolēģu, tādēļ es atļaušos uzdot ģenerāla direktoru kungam vairākus jautājumus. Gribēju jums pateikties par šo tik skaidro prezentāciju. Tā mums arī ļoti daudz informācijas sniedza. Ja runājam par plazmu, jāsaka, ka uh, Eiropas Savienībā ir daudz uh, pilsoņu, kam ir nepieciešama imunoglobulīna pārliešana, jo viņiem ir arī uh, autoimunā saslimšana. Mums ir jādomā par likumdošanas pielāgošanu uh, jaunajām prasībām, jauniem apstākļiem. No ASV arī tiek uh, importēts ļoti daudz plazmas, un šī atkarība no importiem varētu radīt problēmas un arī materiālu trūkumu. Jūs arī runājāt par to, uh, kā tiek atlīdzināts donoriem. Es esmu no Francijas, uh, tur, piemēram, asins nodošana ir pilnīgi brīvprātīga un bezmaksas. Uh, Es zinu, ka ir dalība valstis, kurās ir atšķirīgi modeļi. Ko jūs varētu darīt, lai Eiropas Savienībā varētu uh, vairāk plazmas nodot, lai mēs kļūtu autonomāki no ASV importiem, ņemot vērā arī divas atšķirīgas sistēmas? Tāpat jūs atgādinājāt, ka ir jābūt secīgumam, bet to var apdraudēt klimata pārmaiņas un arī uh, piemēram, jaunu odu veidu parādīšanās Eiropā, tādu, kas pārnēsā zikas vai čikungujas vīrusu. Un eh, manā dzimtajā pilsētā, piemēram, mēs piedzīvojām uh, rietum Nīlas denga vīrusa uh, izplatību un tādēļ arī asins nodošanas akcijas tika pārtraukts, jo nevarēja vairs garantēt uh, materiālu tīrību. Ko jūs uh, darīsiet, lai sanitāru krīžu gadījumā nepietrūktu asiņu vai cita materiāla? Un gribēju vēl teikt, ka šorīt ar mani sazinājās kāda pacienta ģimene un tika runāts par uh, cilmes šūnām, par cilmes šūnu uh, pārstādīšanu pacientiem. Uh, Vai jums ir kādi piemēri, ko uh, sniegt, piemēram, vai ir atšķirīgi, atšķirīga situācija dažādās valstīs, ņemot vērā nodoto šūnu daudzumu un arī nepieciešamību, cik daudziem pacientiem šāda pārstādīšana ir nepieciešama? Paldies! I'm sorry, I'm struggling with my microphone. Merci. Paldies! Neredzu zālē nevienu citu grupu koordinatoru. Vondras kungs ir klāt? Modī kundze? Ja nē, tad došu vārdu pārējiem kolēģiem. Lūdzu. Thank you, Chairman. And I... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties jums par laipniem vārdiem, ko veltījāt nākamajiem Rumānijas pašvaldības darbiniekiem, un tagad runāšu rumāniski, lai mani vēlētāji man saprot. Paldies, priekšsēdētāji, pirms dažām nedēļām mēs uzklausījām veselības komisāra amata kandidāti Kirjakīdis kundzi. Mēs runājām par dažādām problēmām eh, veselības sistēmā, ņemot vērā to, ka ES šeit ir ļoti ierobežots kompetences. Eiropas Savienības pilsoņi to īsti nesaprot, viņiem ir ļoti augstas prasības. Rumānijā mūsu pilsoņi eh, veselības problēmas eh, ierindo savu lielāko problēmu augšgalā un šīs atšķirības, kas ir ES, kas ir dalībvalsts kompetencē, nu, to pilsoņi tik labi neizprot. Gribēju uh, arī uh, papildināt Riele no ārkundzes teikto, ka mums ir jādomā par to, ko darīt krīžu situācijās. Ir civilās aizsardzības mehānisms, kurā piedalās Rumānija pirms diviem gadiem akūta plazmas trūkuma dēļ mēs vērsāmies, uh, lai uh, saņemtu palīdzību no civilās aizsardzības mehānisma. Un bija arī pirms dažiem gadiem traģisks uh, ugunsgrēks kādā diskotēkā, un daudzi cilvēki cieta, ja mūsu rīcībā, tātad, ja um, ātrās palīdzības dienestu rīcībā būtu bijis pietiekami daudz plazmas un asiņu, mēs noteikti būtu varējuši palīdzēt vēl lielākam cilvēku skaitam. Ja mēs runājam par uh, katastrofa aizsardzības un civilās aizsardzības mehānismu, nu varbūt tur vajadzētu vēl tādu veselības aprūpas struktūru ievietot. Paldies! Es nezinu, vai vēl kāds vēlas izteikties. Nē, nevienu neredzu ceļam roku, tad jau došu vārdu Sešolda kungam, lai viņš varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Paldies! Paldies par šiem jautājumiem! Jums taisnība! ka ir eh, daudzi jautājumi, uz kuriem attiecas gan kvalitātes, gan drošības prasības, kā arī ētiskie aspekti. Un ES likumdošanas aptvērums pirmām kārtām attiecas uz drošību un kvalitāti. Lai, to visu, lai ar to visu tiktu galā tā pietiekam labi, mums ir jābūt eh, lielam pasākumu spektram gan ES, gan nacionālajos līmeņos un komisija, protams, par to uh, lauza galvu, kā to vislabāk īstenot. Tika uzdots jautājums arī par šo pārobežu aspektu. Nu, diena, uh, tas bija viens no galvenajiem dzimuļ, dzinuļiem, kādēļ likumdošana vispār radās. Uh, Uz to var atbildēt daudzējādi. Mēs vēlamies garantēt, ka vismaz Eiropas Savienībā tiek izmantot vienoti e, drošības un kvalitātes standarti. Uh, bet tas noved mani pie nākamās domas, kas uh, tika pieminēta arī izvērtējumā, vai dalību valstīm ir pietiekam daudz kapacitātes, lai šīs kopīgās normas īstenotu. Un uh, jūs jau teicāt, uh, Lenāra kundze, ka ir atšķirīgas kapacitātes dalību valstīs, un tas, protams, darbu apgrūtina. Uh, Mēs arī ļoti aktīvi strādājam kopā ar Eiropas padomi. Tā ir eh, ļoti daudz strādājusi, arī izpētot šo ētisko dimensiju un Eiropas padome tāpat arī veic eh, savus neatkarīgus pētījumus, piemēram, statistikas jomā un Eiropas padome tur dara ļoti daudz. Nu, protams, situācija arī mainās ļoti ātri. Uh, Bet mēs arī apzināmies, eh, ka materiāli, audi, asins, plazma tiek vēsti pār robežām, un arī pacienti dodas no vienas valsts uz otru, lai ārstātos. Ja runājam par eh, orgānu, plazmas, asiņu ziedošanu, brīvprātīga un bezmaksas ziedošana ir uh, likumdošanā atrunāta, un dalību valstis šo principu ir īstenojušas, lai gan ņemot vērā situāciju uz vietas, ir arī atšķirības. Kā godātie deputāti jau minēja, ir atšķirīgas pieejas dalību valstīs. Un tas ir ļoti labi saprotams, jo nu, situācija nav pilnīgi homogēna visur. Ir dalība valstis, kurās arī nu, gluži vienkārši vajadzības atšķiras. Uh, Ja mēs runājam par um, uh, audu un šūnu izvērtēšanu, mēs uh, to mēģinājām tā paneiropiski skatīt, nevis pa katrā dalību valstī atsevišķi, sapratām, ka ir jābūt labākai donoru aizsardzībai, neatkarīgi no dalību valsts. Un ziedošana, kā arī uh, materiāla vākšana ir jāuzlabo vairākās dalībvalstīs, bet ir vienlaicīgi arī jāuzlabo donoru aizsardzība. Un tas ir uh, jāveic visām dalībvalstīm, nestoties uz eh, izvēlēto pieeju. Ja runājam par mātes pienu, Tas pašreizējā likumdošanā nav iekļauts, un mēs, veicot izvērtējumu, sapratām, ka arī par to mums ir jāparūpējas, lai uh, likumdošana būtu pielāgota mūslaiku prasībām. Mēs runājam arī par um, augļa transplantācijām, par tātad embriju transplantācijām un uh, citām jaunām metodēm. Jūs pieminējāt arī plazmu, kas ir eh, ļoti bieži vajadzīga. Tas ir eh, pamat medicīnas produkts un to izmanto arī dažādu terapeitisku eh, izstrādājumu ražošanā. Eiropā mēs esam patiešām atkarīgi vismaz puse no plazmas nāk no ASV. Tātad mēs galīgi nesam pašpietiekami neskatoties uz atšķirīgajām sistēmām dalību valstīs. Un nav nevienas dalību valsts, kas būtu pašpietiekama runājot par plazmas pietiekamību. Ko tad varam darīt? Pirmām kārtām, uzlabojot donoru aizsardzības līmeni, ir eh, jāveicina plāzmas un asins ziedošanas iniciatīvas. Es domāju, ka ne visi pilsoņi apzinās, ka plāzmu ir iespējams ziedot par asinīm, jau tas visiem gandrīz ir zināms, bet par plāzmu netik daudz. Un ir jāuzlabo arī plazmas uh, izmantošanas efektivitāte. Uh, atvasinot īpašus produktus, vielas no plazmas, lai pēc iespējas vairāk pacientu varētu izmantot šo plazmas materiālu. Jaunie patogēni, jaunās slimības saistīts ar klimatu pārmaiņām un citiem faktoriem ir liels, viens no lielākajiem riskiem, it sevišķi tādas uh, slimības, kas tiek piemēram ar asins ceļā, ar asins pārliešanu pārnēsētas, un varbūt, ka ASV šis risks ir vēl augstāks, piemēram, zikas vīrus noteikti ASV apdraud vairāk nekā Eiropu, bet tas arī nozīmē, ka tā plazma, ko saņemam no ASV, varētu būt potenciāli riskanta. Uh, Mēs tātad veicam novērošanu un kontrolas, lai varētu rūpīgi sekot visam notiekošajam un lai būtu gatavi arī ieviest visus nepieciešamos prevencijas pasākums. Zinātne, tehnoloģijas attīstās, ir iespējams uh, uh plazmu aizsargāt labāk, piemēram, arī uh, no ievāktās plazmas. Uh, ekstrahējot uh, patogēnus un vīrusus. Ja runājam par situāciju dalību valstīs, tā ir ļoti atšķirīga, runājot arī par dažādiem datiem un kapacitātēm. Dalību valstīm jāveido kapacitāte, lai arī ievāktu šos datus uzticamā veidā, lai tās pilnībā apzinātos, kas notiek, kādas ir akūtākās vajadzības uz vietas. Un mēs vēlamies eh, rūpīgi izanalizējot vērtējuma rezultātus, izprast, kā labāk eh, palīdzēt dalību valstīm. Paldies! Thank you very much. Uh... Liels paldies! Es, uh... Izmantošu savu priekšsēdētāju pozīciju, lai uzdot jums jautājumu. Viena no lietām, ko mēs šeit apspriežam, ir tas, vai mēs vēlamies gatavot iniciatīvu ziņojumu par šo jautājumu. Protams, ja ir gaidām likumdošanas priekšlikumu no komisijas, tad tas, protams, ietekmēs arī to, ko mēs tālāk darīsim. Vai uh, jums ir prātā kaut kāds potenciāls laika grafiks attiecībā uz jaunu likumdošanu, vai jūs varētu mūs informēt eh, par to, kādi varētu būt uh, iespējamie turmākie soļi no komisijas puses, protams, saprotam, ka komisija tikko ir sākusi darbu. Jā, protams, eh, komisija tikko ir sākusi darbu, trīs dienas, mm, tāpēc nevar teikt neko par laipu grafiku, bet mums uh, ir vērtīgi elementi, ko var jums prezentēt, un tagad mums ir daudz uh, informācijas, kas uh, palīdzētu mums pieņemt lēmumus, un tas, protams, ir saistīts arī ar uh, citām prioritātēm, kas uh, pilnīgi skaidri ir komisijas darba kārtībā, kā piemēram, uh, būtisku medikamentu piegādes jautājums, kas ir komisārs Kirikidis um, misijas vēstulē, un patiešām arī plazma un citi audi un šūnas un citi izēja materiāli dažādām terapijām dažādām uh, progresīvām terapijām un progresīviem medikamentiem. Tas būs svarīgi arī šajos aspektos. Un pirmais solis, protams, būtu nodrošināt uh, lai mums būtu pienācīgas piegādes, gan kvantitātes, gan arī eh, kvalitātes un drošības eh, ziņā. Tas ir svarīgi ne tikai pēc būtības, bet eh, tas var ietekmēt arī citas terapijas, un ja mēs tur nebalstāmies uz drošiem pamatiem, tad tas viss var būt apdraudēts. Un komisija pilnīgi noteikti šo jautājumu drīz skatīs, un tagad mums ir daudz elementi, uz kuriem balstīt mūsu rekomendācijas. Paldies! Paldies, tas skan iedrošinoši, tad mēs nogaidīsim, kādi būs politiskie lēmumi. Liels paldies par to, ka šodien ieradāties. Un gribēju jūs tikai informēt, ka. Jā, par šo darbkārtības punktu nekas vairāk nav sākāms. Paties par jūsu prezentāciju, vai kādam ir kādi citi jautājumi, ko jūs gribētu šeit pieminēt? Ja nē, tad eh, nākamā komitejas sanāksme notiek 16. decembrī. Mums būs tātad ārkārtas sanāksme eh, Strasbūrā 16. decembrī. Un nākamā sanāksme varētu būt 2020. gada 9. janvārī, bet nezinām vēl, vai tas būs iespējams, varbūt, ka šī sēde tiks atcelta, tātad tas ir pagaidu datums. Šī ir bijusi gara diena, mēs sākām darbu 9 no rīta. Saka priekšsādātājs, paldies, ka izturējāt šo garo dienu, paldies uh, apmeklētājiem. Uh, ceru, ka jūs kaut ko arī uzzinājāt par mūsu darbu. Paldies sekretariātam un priekšsādātājs laipnā kārtā pasakās arī tūkiem. Mēs uh, pabeidzam nedaudz atgāk, kas vienmēr ir jauki.